uzskatāms par apstiprinātu. Pirmais šīs pēcpusdienas darbas kārtība, ja, darba kārtības jautājums ir mutiskais jautājums padomēji par Eiropas Savienības kopējas pārvietošanas programmas izveidi.